Juridisko lietu komiteja ir mani informējusi par to, ka Staņislavs Polčeks ir arī at, atsaucis savu lūgumu nodrošināt imunitāti. Tādējādi imunitātes uh, jautājums ir no.